parlamentam ir ļoti būtiska loma spēlējama šajā procesā. Paldies! Paldies, komisārkungs! Paldies eh, par jūsu apņēmību strādāt pie kaimiņu attiecības politikas. Ārlietu komiteja ir iesniegusi divus rezolūcijas projektus. Vienu par uh, Eh, kaimiņattiecību politikas dienvidu un otru par austrumu dimensijas pārskatīšanu. Balsojums notiks rīt pulksten 12. Nākamais darbkārtības punkts, dārgie kolēģi, ir komisijas paziņojums par seksuālas vardarbības izmantošanu Ziemeņāfrikā un tuvajos austrumos notiekošajos konfliktos. Komisijas vārdā dodu uh, Eh, dod vārdu izteikties komisāram Fīlem. Much, Paldies, priekšsādātāji, cienījamie deputāti. Mums ir jānosoda Eh, vardarbība pret sievietēm visās tās izpausmēs, eh, sākot no iebiedēšanas un beidzot ar uh, seksuālo uzmākšanos. Un ļoti bieži šie noziegumi tiek pastrādāti pret visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Un, diemžēl, ir fakts, ka daudzās pasaules valstīs uh, ne tikai Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos, tajās joprojām trūkst uh, juridiskās sistēmas, kas varētu pasargāt sievietes un uh, meitenes no uh, vārdarbības, un nav nekādu iespēju ziņot par šādiem pārkāpumiem. Daudz vairāk varētu darīt, lai saukt pie atbildības pārdarītājus tā, sievi, pret sievietēm joprojām tiek vērsta diskriminējoša likumdošana un ar kultūras saknēm tiek attaisnota nevienliedzība. Piemēram, Nacionālā komiteja, kas izveidota Ēģiptē e, un raksta jauno konstitūciju, sastāv tikai no vīriešiem un pat jaunajā e, eh, ministra kabinetā ir tikai viena sieviete. Tas, e, tā nevar turpināties. E, Mēs apbrīnojam uh, Tunisijas un Ēģiptes sieviešu izrādīto drosmu savās valstīs. Un ja puse no uh, iedzīvotājiem tiek, izkļa, tiek uh, izslēgtas no reformu procesa, tad ir vai šīs reformas būs veiksmīgas. Lūk, šis trūkums ir būtisks, un mēs nosodam cilvēktiesību pārkāpumus, ieskaitot izvarošanu, seksuālus uzbrukums. Uh, Uh, pret sievietēm aktīvistēm. Eiropas Savienība ir apņēmības pilna stiprināt sieviešu lomu politiskajā, pilsoniskajā, sociālajā, ekonomiskajā un kultūras sfērās, kā arī uh, cīņu pret, uh, turpināsim cīņu pret nesodāmību un diskrimināciju. Tieši tādēļ ir uh, cilvēktiesību mērķi un vadlīnijas, kas ir vērstas uz dzimumu līdztiesības mm, veicināšanu. Barcelonas deklarācija, kas tika pieņemta 95. gadā un izveidoja Eiropas vidusjūras eh, un savieni, Eiropas Savienību vidusjūrē, eh, īpaši pievērsās šim reģionam. Dzimumlīdztiesība ir, eh, ir viena no piecgadu plāna prioritātēm, kāds tika noteikts Barcelonas samitā 2005. gadā kas atzīmēja desmito gadienu kopš dibināta uh, Savienība vidusjūrē. Notika ministru konference par sieviešu lomu stiprināšanu sabiedrībā, un tas notika 2006. gadā novembrī Stambulā. Tika uzsākts inovatīvs, uh, visaptvarošs process, ministri ieskaitot eh, arī Mārokas, eh, Libānas, okupēto Palestīnas teritoriju, Tunisijas, Sīrijas ministriem klātesot, tika nolēmts, ka tiks veidot visaptveroša holistiska pieeja eh, vērsta uz kopīgajām prioritātēm. Vispirms sieviešu politiskās un civilās tiesības, sociālās, ekonomiskās tiesības, un visbeidzot sieviešu tiesības eh, kultūras sfērā un viņu loma masu mēdījos. Kopš konferences 2006. gadā darbs eh, ir turpinājies un ir ieviests eh, kopējas rīcības plāns. Attiecīgi izvirzot noteiktas prioritātes katrai valstī un beigās Eiropas komisija arī seko rezultātiem un sniedz par tām pārskatus. Nākamā ministru uh, konference notika Marakešā 2009. gadā. Pilsoniskā sabiedrība pilnībā tika iesaistīta diskusijās. Un līdz ar to process kļuva redzamāks un saprotamāks. Un tas bija viens no lielākiem izaicinājumiem, kam procesā piekrita visi dalībnieki. Bez šī reģionālā ietvara Eiropas Savienība mm, organizē arī divpusējas dialogus, kur tiek runāts par dzimumu līdzēsības jautājumiem. Arī tas ir svarīgs instruments, lai risinātu šīs būtiskās problēmas. Un eh, noslēgumā, cienījamā priekšsēdētāji un deputāti, es vēlētos atgādināt, ka mēs nepacietīsim vardarbību pret sievietēm un diskrimināciju un darīsim visu, lai uh, viņas no tā pasargātu. Paldies, komisāra kungs! Un tālāk eh, politisko grupu vārdā. Vispirms Edīta Baueri Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi komisāra kungs. Es tiešām ļoti augstu vērtēju stingro komisijas apņēmību nosodīt vardarbību pret sievietēm, kā kara ieroci, kā cīņas ieroci, kas tiek sistemat, sistemātiski izmantots uh, bruņotos uh, konfliktos, kas tiek darīts dažādu iemeslu dēļ, lai iegūtu informāciju, lai atalgotu karavīrs un tā tālāk. Un e, uh, parasti tas balstās uz e, tradicionāliem priekšstatiem par sievieti kā īpašumu, jo uh, daudzās sabiedrībās sievietes ir kultūras necējas un būtībā arī viņu uzbrukumi viņām ir uzbrukumi šīm kultūras vērtībām. Romas statūti, ko ir noteikusi starptautiskā krimināla tiesa, uzskata vardarbību pret sievietēm par kara noziegumu, bruņot to eh, konfliktu laikā. Eh, piespiedu laulības, piespiedu grūtniecību un tā tālāk, viss ir, eh, ženē, tas viss ir Ženēvas konvencijas pārkāpums. Ļoti bieži vai pārāk bieži seksuālie noziegumi kara zonās netiek pietiekami izmeklēti un sotīti. Uh, un pārāk bieži pārkāpēji uh, miera procesu laikā uh, tiek attaisnoti vai amnestēti. Ir laiks eh, šo nehumāno praksi, jebkurā pasaules vietā nosodīt, un mums ir jāsaka skaļi, ka nevar uh, nesodīti palikt šo te noziegumu izdarītāju. Lielas paldies! Tālāk Gomešs kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, pēc tā ziņojumiem, ko mēs redzam no Lībijas, kur mēs redzam, ka fronts līnijās ir tikai vīrieši, bet no Bengāzī mēs esam saņēmuši arī citādu veidu attēlus ar demonstrācijām Marakā, Sīrijā, Bahreinā. Un tur ir parādīts arī, ka eh, demonstrantu pirmajās rindās ir arī sievietes un jaunieši, kas eh, sauc pēc demokrātijas. Viņi spēlē fundamentāli svarīgu eh, lomu šajās te valstīs Ziemeļāfrikā. Un vēršanās pret sievietēm šajās augsts parasti patriotiskajās sabiedrībās ir nepieļaujama, jo tieši e, sievietes un arī jaunieši spēlēs izšķirošu lomu. Tāpēc šīs sievietes ir jāatbalsta, jo viņām pietruka, pie, ir pieticis uh, gribas spēkas un drosmas piedalīties šajos protestos tā saucamajā arābu pavasarī ir jāiedrošina sievietes iestāties politiskajās partijas, kļū, eh, partijās, kļūt par parlamenta deputātu kandidātēm un tā tālāk. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība mobilizētu uh, sevi visaugstākajā līmenī, uh, lai varētu uh, novērst seksuālos noziegumus, kas tiek izdarīts pret šīm sievietiem uh, arī, piemēram, nevainības pārs, pārbaudes, kas tika organizētas publiski, ir lieta, kas ir jānosoda un organizātori jāsauc pie atbildības. Šāda veida sieviešu pazemošana ir pilnīgi nepieņemama. Mums ir vajadzīga neatkarīga izmeklēšana šajos noziegumos, lai tā būtu mācība. Paldies un tālāk pārvanovs kundzes divām minūtēm. Komisārkungs, cienījamie kolēģi, Alda grupa ir e, inicējuši šīs debatas, un mēs vēlamies izteikt bāžas e, par sieviešu situāciju Ziemeļāfrikā un tojos austrumos. Pēdējo pāris nedēļu laikā mēs esam pieredzējuši cilvēktiesības pārkāpums Eģiptē un Lībijā, īpaši tās ir vērstas pret eh, sievietēm. Es negatavojos detalizēt izklāstīt visus šos gadījumus, bet vēlētos zīmēt šo simbolisko situāciju. Mums tā ir jānosūta Uh, Lībijas sievietes starptautisko presi informēja par to, ka uh, ir notikušas grupu izvarošanas un uh, viņa 72 stundas ir nopratināta pirms atbrīvota. Un Ēģipte vairāk sievietes protestētājas uh, bijušas pakļauts tā saucamajam nevainības testam. Un uh, arī izvarošana joprojām tiek izmantot kā ierocis eh, konflikta laikā, lai terorizētu uh, pilsonisko civilo sabiedrību. Un mēs nedrīkstam neprotestēt pret šo vārdarbību pret sievietēm, tāpēc mēs aicinām padomu un uh, komisiju nosodīt visa veida vārdarbību pret sievietēm ņemot vērā notikuma attīstību Ziemeļāfrikā. Mums ir jāizmantot mums pieejamie politiskie instrumenti, lai garantētu to, ka pēc šo sabiedrību pārveidošanas sieviešu tiesības tika ievērotas un uzturētas. Mēs runājam par politikas uh, eh, ietvars ziņojumu par uh, vardarbību pret sievietēm, un mēs nevaram uh, veidot atšķirīgas politikas Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās. Sieviešu tiesības ir pilnībā jāintegrē arī EKP uh, eh, dažādos projektos, un konkrētas politikas uh, ir jāveido konkrēti projekti par dažādām politikām, kas saistīta ar sieviešu tiesību aizstāvēšanu. Die erzwungenen sogenannten Jungfräulichkeitstests der Paldies, Lokbiller, kungs, pusotru minūti. Paldies šie piespiedu nevainības testi, ko organizēja Eģiptes armija un sieviešu izvarošanas gadījumi ir tas, kādēļ ir sagatavot šāda rezolūcija. Mēs nevaram izslēgt, ka arī citi seksuāli noziegumi vēl tiks veikti Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Šeit pagājuši novembri Eiropas parlamentā mēs runājām par to, ka Eiropas dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir nopietni jāskatās uz to, kāda ir sieviešu situācija konfliktos. Bija ziņojums par sasniegto progresu, ir uzlabots starptautiskais ietvars, lai pasargātu sievietes konfliktu zonās, un vairākas valsts ir iz, nu, iedibinājuši savu politiku, un labākās prakses apmaiņa ir īstenota un svarīga. Eiropa ir iemaksājusi vairāk kā 300 miljonus eiro medicīnas jomā šim jautājumu risināšanai. Un vēl 200 miljonus e- Eiropas padomas rezolūcijas īstenošanai. Un ir arī citas stratēģijas, kas ir īstenošanas posmā, tīpaši attiecībās darbinieku apmācību, un tādēļ ir būtiski, lai mēs tagad iekļaut to visu un īstenot Eiropas partnerības nolīgumā ar dienvidu valstīm, tas ir jāpatur prātā un jāievēro, un parlaments tam sniegs savu atbalstu. Paldies! Goja NGL grupas vārdā Figueiredo kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka sievietes ir aktīvi piedalījušās eh, eh, kustībās, kas pieprasa vairāk demokrātijas, eh, brīvības un tiesības Ziemeļāfrikā bet tāpat pastāv vispārīga prakse, kas ir balstīta uz e, seksuālu vardarbību un pavērdzināšanu, kas ir noziegumi pret cilvēku noziegumu. E, kara noziegums saskāra Ženēvas konvenciju. Un šīs satraucošās e, ziņas, ko mēs saņemam no Lībijas, no Ēģiptes, no Kongo republikas mums pienāk un citām vietām, kur notiek bruņot konflikti, tāpēc ir jāveic efektīvas diplomātiskas darbības, kas e, būtu vērstas pret iebiedēšanu, pret seksuālu vardarbību Eh, Āfrikā, vidējos austrumos, eh, jebkurā vietā. Tāpēc mums ir eh, jāuz, jāuzsver un jāizceļ sieviešu loma šajās kustībās. Mums ir jāstiprina viņu tiesības, ieskaitot viņu dalību jaunās demokrātiskās, juridiskās, ekonomiskās un politiskās struktūrās šajās sabiedrībās kurās pastāv sekulāra diskriminācija, kur par upuri bieži vien ir sievietes. Paldies! Un tālāk mēs pāriem pie nākamā runātāja pie Botskurts kundze. Paldies, priekšsēdētāja revolūcija. Ziemeļa Āfrikā e, mums e, sniedz e, vienlaicīgi lielas iespējas un iespēja apzināties to, ka arī uh, pastāv ļoti daudz briesmu un patiesībā eh, situācija var izveidoties tāda, ka sievietēm tiek pievērst ļoti liela sabiedrības uzmanība, bet eh, bez tam arī eh, Ir neskaitām ziņojumi saņemti par seksuālu vardarbību, par represiju pret sievietēm, Kairā no karavīru puses, tāpat arī Lībijas karā vardarbība tiek izmantot kā ierocis pret sievietēm. Un E, šajā situācijā sievietes ir ļoti eksponētas vardarbībai, mēs to nedrīkstam piemaut. Šie vardarbības gadījumi ir jāizmeklē un vainīgai ir jāsoda. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Šīm sievietēm ir jāsņem aizsardzība un sieviešu tiesības ir pieniecīgi jānostiprina likumā Viņām ir jābūt ar savu lomu komitejās, valdības struktūrās. Tāpat arī izglītība ir vitāla sievietēm. Un mums ir E, jādomā par arī lielāku sieviešu ekonomiko aktivitāti. Nākošais runātājs Ojulanda. Priekšsēdētāji, paldies! Seksuāla vardarbība pret sievietēm un dažkārt arī pret vīriešiem e, Ziemeļa Āfrikā ir jāskata šajā reģionā gan no jauno demokrātisko spēku puses, gan arī iepriekšējā režīmā. Da es gribētu aicināt augsto pārtāvi Aštonu aprakstīt, pārskatīt situāciju ar vardarbību un seksuālo vardarbību šajā re reģionā, apspriežot Eiropas kaimiņa attiecību politikas dienvidu dimensiju. Saukt pie atbildības uh, pārkāpējus un ievērot visu gan sieviešu, gan vīriešu cilvēktiesības. Seksuālā vārdarbība ir eh, viens no visbriesmīgākajiem kārdarbības veidiem, kas, no kas ir jānovērš par katru cenu. Paldies, un mēs tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras ir pieteikušies divi runātāji - Šons Kelijs un Zaborskas kundze. Paldies! Pirms diviem mēnešiem mēs runājām par vārdarbību pret sievietēm Eiropā. Un tad tika minēts, ka ir aptuveni 25% sieviešu, kas cieš no vardarbības Eiropā. Un tagad mēs runājam par seksuālu vardarbību pret sievietēm konfliktu zonā Ziemeļāfrikā un tojos austrumos. Tas ir uh, briesmīgs fakts un mēs to uh, nedrīkstam pieciest. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs rīkotos un to apturētu. Ir visai arhaiska attieksme pret sievietēm visā Āfrikas kontinentā un tā pastiprinās kara laikā un es piekrītu komisāram, ka mums šī jautājumi ir jāizceļ un cilvēki, kas veic šādus noziegumus, jāsauc pie atbildības. Un tad cerams, kaut kad mēs varēsim panākt izmaiņas attieksmē un šādi briesmīgi noziegumi vairs nenotiks. Paldies! Saborskas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze seksuālā vardarbība nav tikai cilvēktiesību vai vīriešķtiesību vai sieviešķtiesību pārkāpums, tas pārkāpj jebkura cilvēka cieņu neatkarīgi no dzīmuma, un tas ir tā Ēģiptā, Ēģiptē, Eiropā, Kongo, jebkurā Āfrikas valstī vai tuvās, tuvu austrumu valstī. Karš to nevarētu uzskatīt par mīkstinošu apstākli. Kongo sieviešu izvarošana bija pirmais solis, un tagad tiek izvarot arī vīrieši. Tādēļ ir jārīkojas, un komisijai ir jāuzrauga cilvēktiesību pārkāpumu visā pasaulē, un jāmeklē kādi instrumenti, kā mēs varētu īstenot attiecīgu uzraudzību un cieņas tiesību ievērošanu, citādāk mēs neatbilstam savam vērtībām. Paldies! Tad Voskas kundze tagad vārds komisāram Fūle. Lūdzu. Paldies, priekšsātais kundze, cienījamie deputāti. Jautājumi un konkrētie gadījumi, par kuriem runāja cienījamie deputāti, ir ļoti smagi un liels traips uz notikumiem pēdējo nedēļu laikā, kas ir noticis Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Esmu pieņem zināšanai jūsu teikto šīs diskusijās un arī tos ieteikumus, ko jūs minējāt. Kā jau teicu, Eiropas Savienībā ir vairāk instrumenti, kas jau darbojas, un mēs darīsim visu, kas iespējams, lai atbalstītu lielāku sieviešu iesaistīšanos pilsoniskajām politiskajā dzīvē lai nebūtu nekādu spiedienu, draudu vai vardarbības. Tāpat vēlos minēt pāris pozitīvas lietas pēdējā laikā, kas ir notikuši, piemēram, cilvēktiesības birojas ir izveidots līdz valstu sekretariātā. Mēs atbalstam starptautiskās organizācijas, piemēram, ANO sieviešu organizāciju un pilsonisko sabiedrību un tas būs svarīgi, lai panāktu izmaiņas no iekšienes. Tas tāpat parāda, kādēļ mūsu dialoga politika ir tik būtiska un tā jāturpinās vismaz ar mūsu jaunajiem partneriem. Paldies! Paldies, komisāri! Noslēgumā Vēlos ziņot, ka ir iesniegti pieci rezultīs priekšlikumi no politiskajām grupām, no zaļajiem,